direktīvas atjaunojumu eh, energoresursu direktīvas ieteikumu otrajam lasījumam. Pirms dodu vārdu eh, referentam un komisāri kungam, es gribu atvainoties, ka esmu ieradies ne, ar nelielu novēlošanos, bet tas ir saistīts ar to, ka es. Uh, Uh, nelielas, uh, nelielā veselības problēmas dēļ nevarēja tik ātri ierasties. Bet tagad uh, vārds uzreiz Tarvalda kungam lūdzu. ¿Dónde está Torla? Ah, está ahí. No. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet man vispirms pateikties no sirds eh, maniem ēnu referentiem par lielo darbu, ko viņi ir paveikuši. Mums bija interesanti grupu dinamika, mēs pārstāvam dažādas partijas ar atšķirīgiem viedokļiem, dažādas dalību valsts pārstāvam, mums ir atšķirīgas prioritātes. Bet neskatoties uz visām šīm atšķirībām, mēs esam izveidojuši kaut ko labu šai procesā un procesa noslēgumā, neskatoties visām domstarpībām, esam kļuvuši par labiem draugiem. Redzu arī, ka prezidentūra nav pārstāvēta. Bet vēlos pateikties eh, prezidentūrai par eh, tās paveikto darbu, jo bez viņu būtiskā ieguldījuma Un es zinu, ka viņiem bija tiešām grūts sākums padomē, un pēc tam viņi darīja visu, ko var. Un pēc e, dažādiem manevriem mums ir izdevies sanāk, e, nonākt pie ļoti laba tehniskā un ideoloģiskā ziņā dosjē šajā jautājumā. Bet ir divas lietas, kas man tomēr traucē. Mūsu mērķis bija samazināt siltumnīca efektu gāzes un atvērt Eiropu tehnoloģiskajam progresam. Pēc balsojuma NV komitejā mums ir jājautā sev, vai mēs tiešām esam sasnieguši tos mērķus, kurus sev nospraudām. Un jāsaka, ka neesam gan. Mēs sev noteicām daudz augstākus mēķus, spēt samazināt siltumnīca efektu gāzes, panākt, lai Eiropa spētu sasniegt 2020, 2030 un pat 2050 gadam noteiktos mērķus. Un Es esmu nobažījies tāpat kā ēnu referenti par mūsu spēju sasniegt šos mērķus. Tāpat plānojām atvērt Eiropu tehnoloģiskajam progresam. Un tas bija ļoti svarīgs mērķis. Jo, ja Eiropa nevirzīsies uz, uz priekšu tehnoloģiskā izteiksmē, tas nozīmē, ka Eiropa atpaliks un ieņēmis tikai otro, trešo vai pat ceturto vietu tikai pasaulē. Šeit ir sistēmiski trūkumi. Padomē mazākums bloķē šo jautājumu, un tas kļūst par mazākuma diktatūru, kur ir cilvēki, dalība valstis, kas baidās no nākotnes, un baidoties viņi nespēja pieņemt pareizos lēmumus Tā, tā vietā viņi ieslēdz rokas bremzi un Eiropa nekur netiek uz priekšu. Un tā ir sistemātiska problēma padomas darbā. Un tā ir tiešām problēma, ka padoma nespēja saskatīt nākotne, nespēja pie apvāršana saskatīt gaismu, un mēs tad nespējam sasniegt savus mērķus. Un pēc ēnu referentu izteikumiem es labprāt eh, atgriezīšos vēlreiz saviem komentāriem. Paldies, paldies. Un tagad arī Askaņietis kungs komisijas vārdā. Senor prezidente, senjorijas, es una satisfakción. Priekšsēdētāji kungs, cienītās dāmas, godātie kungi. Esmu pagodināts eh, šodien diskutēt eh, ar jums kopā par. Uh, nespēja atrisināt ar netiešu zemes izmantošanas maiņu saistītos jautājumus. Mēs vēlamies uzklausīt jūsu viedokļu un redzam, ka strādājam progresīvas biodegvielas izmantošanas labā. Šis nav bijis viegls uzdevums. Mēs redzam, ka jūs atbalstat arī mūsu centienus ar mērķi noslēgt darbu kopumā. Paldies, paldies visiem tiem, kas ir strādājuši, arī tiem, kas ir strādājuši iepriekšējā sasaukumā ar šiem jautājumiem. Un uh, sirsnīgi gribu teikt uh, paldies Torvalda kungam un Lavijas kunga vadītais sarunai sarunu grupai, lai uh, tik ļoti intensīvi strādātu ar šo jautājumu. Kompromiss uh, um, to raksturo abu pušu vēlme sasniegt eh, vienošanos. Kompromiss, par kuru šodien runājam, ir būtiski spēcīgāks nekā padoms piedāvātais pirmajā lasījumā, arī pateicoties parlamenta izšķirīgai nostājai. Un es runāšu par um, dažiem nozīmīgiem punktiem. Tātad augstākā robeža biodegvielai, eh, kas tiek iegūt no dažādiem augiem, un atjaunīgie energoresursi, kas tiek iegūti no pārtikai izmantošanu izmantojamo augu ieguvas rezultāti. Mēs domājam, ka šie 25%, kas tiek minēti, varētu aizsargāt uh, ražošanu, kāda jau pastāv. Un uh, tajā pašā laikā arī uh, netiešzemes izmantošanas maiņas aizsardzības jautājums risināt kompromisā ir noteikti 7%. Tas ir augstāk nekā tas, ko piedāvāja uh, parlaments, taču tas vienalga dot ieguldījumu uh, netieši zemes izmantošanas mājas risinājumā. Un nākamais jautājums - moderno biotekvielu izmantošanas mērķi. Mūsu skatījumā tas ir ļoti nozīmīgs, tāpat kā enerģētikas savienības izveide. Ir dalībvalstīs jāizmanto progresīvas biodegvielas ar 0,05% mērķu dalībvalstis saņem tādu tā kā impulsi, progresīvo biodegvielu izmantošanai. Tas ir skaidrs signāls visai šai jomai un ir reāls no, arī tādā praktiskā izmantojumā. Tātad Eiropas parlamenta pirmajā lasījuma nostājumā ierosinātais estošais apakšmērķis 0,5% 16. gadā dos ieguldījumu siltumnīcas efektu izraisīto gāzu uh, problēmu apkarošanā. Biodegvielas var tikt izmantotas efektīvāk un tā ir progresīva tehnoloģija. Mēs vēlamies tāpat arī informēt par ilūk, jeb netiešzemes izmantošanas maiņu. Mēs gribam par notifikāciju un arī marķējumiem. Kompromisā viena lieta no padomas priekšlikuma uh, piedāvājuma tiek uh, izslēgta proti aprēķinājumi augstākie, uh, augstākās robežas un atjaunīgās enerģijas. Mūsu skatījumā viss ir būtisks progress, visi šie elementi ir uh, vērsts uz to, lai samazinātu uh, ar netiešu zemes uh, izmantošanu mājiņu saistīto jautājumu ietekmi un apjomu. Mēs iestājāmies par skaidriem signāliem, par aktīvu darbību, un es zinu, ka ne viss tas, ko parlaments pieņēma pirmajā lasījumā šajā kompromisā, tiek atspoguļots, taču viss šis jautājumu lokus ir ļoti uh, komplekss un parlaments ir sasniedzis ļoti nozīmīgus uzlabojumu aspektus. Paldies! Paldies komisāra kungam. Tagad runātāju politisko grupu vārdā. Pirmais runātājs Fjellner kungs, divas minūtes. Kā Nils Tūr. Priekšādātā paldies. Es arī gribētu izmantot šo izdevību, lai teiktu paldies Milam Torvaldam par lielisku paveikto darbu pie šī ziņojuma. Pirms 11 gadiem es Eiropas parlamentā biju jaunienācējs un redzēju, ka atjaunīgo enerģijas resursu jomas mērķi bija pārāk zemi un progress bija pārāk lēns. Tai brīdī, kad vēlējāmies uz šiem mērķiem virzīties. Šobrīd Zviedrijā vides partija un sociāla demokrāte runā par to, ka vajadzētu mm, pat ļaut iespēju piepildīt, piemēram, benzīnu tanku ar etanolu. In, uh, I... Es, protams, varu ar angliski runāt, vāciski gan ne. Varbūt ne, ši, ne, ne tik agri, varbūt vēlāk pie vakara varētu arī, bet mēģināšu vēl vienreiz. Turpināšu. Lai kāds arī nebūtu, situācija ir mainīsies. Tagad runājam par etanolu gandrīz kā par ceļu uz elle. Toreiz Tas bija tāda gaišā rīta zvaigzne. Tagad tiek runāts par mērķiem atjaunīgo resursu jomā atkal un atkal, un, protams, ir atkal vajadzīgs strāžu progress. Nu, vēlamies, lai, piemēram, benzīna cūkņi vienkārši ierūsē no nelietošanas. Bet mums jāskatās uz to, kā, par kādu nākamās paudzes biodegvielu mēs runājam. Jo biodegviela, protams, ir ļoti svarīgs elements kopējā atjaunīgo enerģijas resursu jomā un arī kli, klimatu pārmaiņu apkarošanas jomā. Sviedrijā mēs izmantojam dar, etanolu dažiem transporta veidiem, bet mēs runājam par tādiem stabiliem ilgtermiņu mērķiem un nedrīkstam pieļaut to, ka šis tiesība akts kaut kur noiet greizi. Esam dzirdējuši dažādas interesantas ierosinājumus no lielajām šī parlamenta daļām. Nu, tad ļoti interesanti piedāvājumi, piemēram, no zaļiem un tā tālāk, ir diezgan tad strikti un varbūt pat eh, ļoti grūti sasniedzami mērķi. Uh, kas tiek izvirzīti. Un jā, jādomā arī par realistisko īstenošanas iespēju attiecībā uz biodegvielu. Noteikumiem šai spēlē jābūt stabiliem, paredzamiem. Un tiem, kas šajā namā sauc sevi par zaļajiem, vajadzētu atbalstīt šos noteikumus, jo, ja jūs to nedarīsiet, tad jūs faktiski vienkārši atbalstīsiet fosilās degvielas. Paldies, nākamais runātājs ir Dansa kungs. Lūdzu. Thank you. Thank you very... Liels paldies. Arī es vēlos teikt paldies referentam Tarvalda kungam par paveikto darbu. Jāsaka, viņam nācies strādāt visai grūtos apstākļos, bet beigu beigās mums ir iznācies nonākt, izdevies nonākt pie kompromisa un par to viņam milzīgs paldies. Domāju, ka ļoti svarīgi mazliet pakāpties solīt apka, atpakaļ un padomāt, kāpēc vispār šīs debats mums norisinās un kāpēc ir bijis daudzus gadus mēs esam redzējuši, kā mūs ietekmējusi ļoti slikti izveidota politika Eiropas Savienībā attiecībā uz biodegvielu. Un um, sekas esmu redzējis pats savās acīs, kad strādāju NVO Un mēs strādājām, piemēram, Lejas Sahāras eh, reģionā, kur daudzas kopienas eh, ļoti smagi cieta no tiem lēmumiem, kas politikas jomā tika pieņemti šeit Eiropas Savienībā. It īpaši tāpēc, ka, piemēram, ļoti plaši tika izvērsta tādu kultūra audzēšana, kas vajadzīgs biodegvielu audzēšanai, un zeme, kas būtu jāizmanto pārtiks audzēšanai, tādējādi gāja zudumā un tāpat laikā, protams, kopienai bija vajadzīga šī pārtika, un tam bija ļoti būtiska ietekme. Tāpat arī runāja par ilūku, jeb netieši zemes izmantošanas maiņas faktoriem, kas um, arī mm, nebūtu ne, ne, nepalīdzēja vidas, pār, vidas eh, pārmaiņu apkarošanas cīņai. Un jāsaka, šobrīd mums joprojām ir zināmas iebildes un um, pārdomas par mērķiem pirmās paudzes biodegvielas jomā. Jūs jau zinat, ka mēs vēlamies, lai šie mērķi būtu daudz zemāki. Tomēr šī pakotne eh, atspoguļo valstu nevēlēšanos īpaši mainīt uh, Eh, savu tālākās attīstības ceļu, un tas atspoguļ arī padomas lēmumu, kas tika parādīts sarunu laikā. Ambīcija trūkums citās jomās savukārt arī no komisijas arī šeit ļoti labi parādās, un tomēr, lai kāds arī nebūtu, tas ir solis uz priekšu, un tā nozīmība mums vajadzētu uzsvērt un atzīmēt, jo pagātnē esam tik daudz ko darījuši, kas nav nācis par labu kopienām, kas nav nācis par labu rūpniecībai kas ar vislabākajiem nodomiem faktiski ir devuši, devušies pa šo ceļu, veicot investīcijas, kas tagad izrādās bijis lieki. Uh, Un beidzot, ar šīs pakotnes palīdzību mēs atzīsim to, ka pastāv šādi iluk, ja netieši zemes izmantošanas maiņas faktori, un tie tiks ņemti vērā, tiks piemērot zināmi zinātniski pamati, kas tika noliekti krietni ilgu laiku, un varbūt mums izdosies, vērstie, izdosies vērsties pret tām negatīvajām sakām, ko rada biodegvielas mērķa noteikšana. Mums, protams, no tā visa vēl jāmācās, bet lai kāds arī nebūtu, kā jau teicu, šis ir solis uz priekšu, un mums šo dokumentu vajadzētu atbalstīt. Paldies! Sí. Eh, señor Danks, tiene una Paldies Danca kungam tālāk. Nākamais runātājs. Eh, θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο εάν γνωρίζει ότι ο τελευταίος σεισμός Kolēģi kungs, vai eh, jūs zinat, eh, ka ar klimata pārmaiņām ir saistīta zemestrīce Nepālā, jo klimata pārmaiņas uh, iespaido uh, šādus procesus, tāpat kā cilvēka uh, iejaukšanās uh, dabas norisēs, un tieši tāpat arī biodegvielas uh, izmantošana. Tas bija zilās kartas uh, jautājums. Lūdzu, laiks atbildēju. Es domāju, ka zemestrīcēm, protams, ir ļoti daudz un dažādi cēloņi, pārsvarā tektonisko plātņu virzīšanās varbūt ir tā pamata, pamata cēlonis zemestrīcēm. Cik lielā mērā biodegvielas politika rada zemestrīces, eh, nu nezinu, un kā tā ietekmē tieši Nepāles traģēdiju. Uh, Bet, nu, ja parādās, protams, kādi zinātniski pierādījumi šāda veida saiknēs starp abiem notikumiem, es, protams, esmu atvērts visu veidu jaunai informācijai, tad noteikti informējiet man par to. Liels paldies, nu tad pēc šī nelielā zinātniskās fantastiskas momenta došu vārdu Gerlings kundzei, lūdzu. Šķiet, ka viņas tomēr nav zālē. Nu tad tālāk Gebrandī kungs, lūdzu. Dank u wel, voorzitter. En laat ik ook Priekšādātāji, paldies! Gribu teikt paldies arī referentam Nilam Torvaldam par lielisku paveikto darbu. Jāsaka, bija radies tāds kā, nu, tāds, tāds stagnācijas brīdis, tāds strupceļš eh, sarunās attiecībās ar padomu strādājot pie šī dokumenta. Korina Lepāža pārņēma darbu pie šī dokumenta pirmā lasījuma posmā un šī nespēja virzīties uz priekšu sarunās ar dalību valstīm nesolīja neko gaišu nākotnē. Mēs jau runājam šeit par klimatu pārmaiņu apkarošanas mērķiem 2020. gadam, par 20% mēs šeit runājam. Un ja nespējam virzīties uz priekšu ar šādiem mērķiem, tad ko tad mēs darīsim ar tālākiem mērķiem par 30. gadu un 80-90% samazinājumu, tad tādā gadījumā patiešām ļoti tumša rādās šī nākotne. Ir jāspēr šie soļi uz priekšu, lai arī tie būtu mazi mazītiņi soļi uz priekšu. Cīņa turpinās, turpinās burtiski par katru milimetru, katrs milimetrs mums ir jāatkaro. Uh, tiem, kas ir pret šiem mērķiem. Dalībvalsts ir pārliecināts, ka mums neko neizdosies panākt ar klimatu pārmaiņu eh, apkarošanas politiku Eiropā, jāsaka. Cenšamies darīt visu, ko varam. Vēlamies, lai vispirmām kārtām tiktu sasniegta 2020. gada mērķi. Ja runāju pats par savu valsti, Nīderlandi, tad šķiet, ka ekonomikas izaugsme pamazām atkal atjaunojas. Uh, un CO2 emisijas eh, pieaug tā visa rezultātā. Es domāju, ka mums vajag tā ļoti uzmanīgi paskatīties spogli un paskatīties visiem šiem jautājumiem. Mēs runājam te par tādiem pavisam nelieliem pielāgojumiem degvielas kvalitātes un enerģijas direktīvā. Un es domāju, ka eh, ņemot vērā, ka pasauli mainās, mums arī ir jāmaina šīs politikas virzieni un turklāt jāpārliecinās, ka politika seko līdzi zinātniskajiem faktiem. Biodegvielas nav nekāds svētais grāls, kā mēs to domājam, teiksim, pirms pāris gadiem. Šobrīd ir tādi kaut kādi arī advancēti um, biodegvielas varianti, kas varbūt ir kas īpaši labs, bet nedrīkstam atkārtot iepriekšējo gadu kļūdas un paļauties uz kaut kādu lētu risinājumu jāsaka, rezultāts, protams, ir solis uz priekšu, bet tas ir ļoti vājš, neliels rezultāts. Paldies. Nākamais runātājs Konečnas kundze. Liels paldies. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Pēc trialoga mm, sēdēja lauzīja galvu par to, kā tad balsot par šo gala dokumentu, un jāsaka, man pārņēma izmisums un skumjas. Uh, Mēs šodien zinām, ka uh, otrās paudzes biodegvielas atbalstīšana ir ļoti problemātisks jautājums, un Eiropas Savienība pieļauj milzīgu kļūdu tajā brīdī, kad oriģinālā sākotnējā direktīvā tik, tika um, iekļauta virkni tādu faktoru, par kuru ietekmi mēs nebijām pārliecināti, un tiem ir bijuši ļoti negatīvi ietekme uz pārtikas cenām, ilgtspējību un tā tālāk. Kā ēnu referenti, jāsaka, liku lielas cerības uz šo dokumentu, šo jauno grozījumu, jauno direktīvu, bet jāsaka, šīs cerības nepiepildījās. E, faktiski ikdienas saņēmām jutām spiedienu no, lobbyis, no lobby grupām. Viņus vairāk interesēja e, vairāk tas, kāda veida degvielas tipi tad saņems subsīdijas un tā tālāk. Neskatoties uz to, ka referents centās darīt, ko vien varēja un e, sarunas e, virzījās un virzījās uz priekšu, e, tomēr beigu beigās nonācām pie dokumenta, dokumenta kas nav viss nekāds īsti liels sanākums. Tā ir tāda sakāve gan vidas aktīvistiem, gan Eiropas parlamentiem. Mēs esam piekāpušies dalību, valstis, lob, dalību valstu lobiju priekšā, esam atteikušies no ļoti svarīgiem punktiem šeit attiecībā uz mērķu samazināšanu pirmās biodegvielas paudzes jo, jomā. Jo, Un nu, mēs esam pieļāvuši to, ka ir tagad noteikti nesaistoši mērķi, neobligāti mērķi, un Eiropas parlamentam neizdevās izbīdīt cauri gandrīz neko no tā, ko vēlējāmies panākt. Un šis gada teksts, jāsaka, ir tikai pavisam minimāls uzlabojums pār iepriekšējo 2009. gada dokumentu. Piecu gadu garumā ilgušās sarunas nav panākušas gandrīz tikpat kā neko, un tāpēc es gribu teikt, ka GOE un NGL nav paredzējis līdzdarboties šajā farsā jo faktiski rezultātā ar šo dokumentu mēs saglabājam status quo, gan tāpat laikā to tā pompos maskējot ar kaut kādu milzīgu solus priekšu. Visa šī negatīvā situācija turpināsies, joprojām uh, tiks nepareiz izmantota zeme, un vienīgie, kas tajā visā būs vainojumi, esam mēs paši. Paldies tālāk, Eikhaut kungs. Much, First... Paldies, priekšsēdētājs. Vēlos vispirms pateikties referentam Nilsam Torvaldam par darbu pie šī dosjē, kā viņš sacīja, tas nebija vienkārši. Ir jāveido vairākums parlamentā un jāpanāk labs rezultāts sarunās ar padomu. Un referents to ir varējis izdarīt. Es esmu vīlies rezultātā, bet varbūt vairāk izjūt vilšanos, ka padoma pat nav klāt šajās diskusijās. Un tas arī parāda problēmu, ka padomē dalību valstis nesaskata problēmas būtību Un tas, manuprāt, ir ļoti slikts signāls, ko viņi raida, pat neizrāda interesi. Un arī sarunu procesā bija skaidrs, ka nu, tā tas ir. Un tā ir problēma. Kāpēc mēs runājam par šo jautājumu? Mēs, nu, mēs noteicām mērķi 10% eh, biodegvielas izmantošanu transporta jomā. Bet paskatoties, kā tas viss ir attīstījies, tad galvenokārt tās ir pirmās paudzes biodegvielas kas nedod iegūmus klimatam, kā tas bija plānots. Līdz ar to mums bija kaut kas jādara. Komisija nāca klajā ar priekšlikumu, cenšoties ierobežot pirmās paudzes eh, biodegvielas izmantošanu 5, 5%. Mēs panācām 6%, bet dalībvalsts vēlējās 7%. Diemžēl sarunās mēs zaudējām šai punktā mēs parlaments piekritām 7% ierobežojumu, kas, manuprāt, ir daudz par augstu jo tas ļauj ar sliktējām biodegvielām izpildīt eh, mērķi, un eh, tādējādi mēs, tas neļauj veicināt labo biodegvielu izmantošanu. Mēs vēlamies, lai progresīvāks biodegvielas eh, veicinātu inovāciju Eiropā, bet arī tur padomu neko nevēlējās. Un tad beigās mums ir nesaistošs mērķis noteikts progresīvākām biodegvielām Un paskaroties uz definīcijām, tās ir ļoti vājas. Un, un tagad eh, sāksies debats, kurā visi savu degvielu sauks par progresīvu biodegvielu, bet tā jau tas nav. Un, eh, protams, problēma ar netiešo zemes izmantošanas maiņu. Un mēs zaudējam arī tajā punktā. Tur eh, nav Eh, atskaitīšanās paredzēta, bet tikai ziņošana. Mēs zaudējām kā parlaments pārāk daudzos punktos. Es nevaru atbalstīt šo vienošanos. Es redzu komisāru šeit un vēlos jautāt, eh, ko mēs darīsim pēc 2020. gada. Vai mēs mācīsimies no šīs problēmas, ka neesam nosprauduši jaunu mērķi, kas ir eh, absolūti neelastīgs, bet um, esam pieņēmuši degvielas kvalitātes direktīvu bet mums nav konkrēts mērķis par tehnoloģiju, mēs nezinām, kā tā attīstīsies. Tad jautājums ir par to, vai mēs turpināsim pēc 20. gada ar degvielas kvalitātes direktīvu, tad, tad eh, debats būs citas, un tad, cerams, padoma arī būs klāt. Ļoti svarīgi panākt eh, dekarbonizāciju transporta jomā, bet ja mēs eh, pieņemsim slikts lēmums, tad tas viss būs daudz negatīvāk. Eikaut kungs, divas zilās kartītes jautājumi jums ir. Viens no Sandīkunga un viens no Fjellner kunga. Vai pieņemat? Jā, lūdzu, jautājums. Jaurie Sandī. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Paldies. Paldies par um, laiku jautājumu uzdošanai. Ekhāta kungs, es uh, labprāt gribētu zināt, uh, Kā jūs domājat, mums vajadzētu turpināt sarunas, eh, taču mēs eh, nevaram pieņemt lēmumu, vai mēs eh, vēlamies attīstīt primārās vai sekundārās degvielas resursus. Vai mēs nepieļaujam situāciju, ka tieši fosilais kurināmais tālāk tiek attīstīts un izmantots? Respóndose ahora y después responde el señor Helmer, por favor. Tā, tagad jūs varat atbildēt, un uh, pēc tam Fjellner kungs varēs uzdot jautājumu. Vai arī varbūt, ka mēs varam uh, grupēt abus jautājumus? Bioloģiskā degviela nav kaut kas absolūti jauns. Mēs veicinām vienu tehnoloģiju, kas var palīdzēt dekarbonizācijā, bet tur ir daudz lielāks un vairāk iespējas no politiskās eh, perspektīvas ir svarīgāk koncentrēties uz dekarbonizāciju kā mērķi un tad izvēlēties, eh, kādā veidā mēs to panākam, nevis darīt otrādi. Šobrīd mēs pārāk daudz koncentrējamies uz vienu sliktu tehnoloģiju, kas neļauj sasniegt mērķi, Vai mēs veicinām fosilo kurināmu izmantošanu? Nē, problēma ir tā, ka klimatam dažas alternatīvas ir pat sliktāks, un tad gan mēs veicināsim absolūti nepareizu risinājumu, un eh, tad nebūsim atrisinājuši problēmu. Felner kungs tālāk zilās kartīts jautājums. Jā, paldies. Jūs sacījāt, ka mēs pārāk daudz eh, Eiropas Savienībā koncentrējamies uz eh, biodegvielām. Vai jūs teiktu, ka tā nav, ka tā, vai tik tā nav gadījumā zaļo vaina? Otrakārt, jūs sacījāt, ka uh, agro biodegvielas nav sasnieguši mērķi, bet etanols, kas tiek ražots uh, Eiropā, palīdz sasniegt CO2 samazinājumu par 90%. Un, un vai jūs tomēr neatzītu, ka ir atšķirības starp pirmās paudzes biodegvielas? Un ja parlaments nobalsos, kā jūs iesakāt, pret šo likumdošanu, un jums būtu miljārds eiro, Vai jūs uzdrīkstētos ieguldīt šādā situācijā otrās paaudzes progresīvo biodegvielu ražošanā, ja parlaments eh, lēms eh, likvidēt šos noteikumus par to, kā te būtu ražojami? Pirmkārt, Fjellnerkungs es balsoju par NV mandātu. Es zinu, ka jūs bijāt pret, jūs nevēlaties neko par netiešo zemes izmantošanas mājiņu, jūs vēlaties uh, lielāku ierobežojumu um, pirmās paudzes biodegvielai un pakļauties lobbyistiem. To mēs visu zinām. Jūs nepiedalījāties sarunās um, tā, ar mūsu nostāju, jūs bijāt gatavi atdot absolūti visu, un tagad uh, izliekoties, ka uh, esat labajā, pareizajā pusē, bet varbūt vajadzēja ātrāk mums pievienoties šai cīņā. Otrakārt, ja jūs vēlaties nodalīt eh, labās un sliktās biodegvielas, tad tieši ir jāņem vērā netiešās zemes izmantošanas maiņa, jo tas ir svarīgākais, eh, kas šeit ir. Ja mēs to neņemam vērā, tad mēs pat nezinām, kura ir laba un kura ir slikta degviela, tāpēc es ierosinu ņemt vērā šo iluku zemes, e, net, netiešu zemes izmantošanas maiņa. Un tā, mums ir jāizvēlas, e, ko atbalstīt, un ja es būtu investors, es neieguldītu naudu Eiropā, un runātājiem tiek atslēgts mikrofons. No conviertan ustedes los tiempos de 30 segundos en algo más de un minuto. Jā, lūdzu, arī atbildē ievērojiet jums atvēlēto runas laiku. Viena minūte ir jūsu rīcībā, tādēļ jūsu mikrofons tika atslēgts. Tagad pedičīnī kungs. Paldies, priekšsēdā kungs. Arī es gribu teikt paldies Tarvalda kungam, referentam. Taču jāsaka, ka šis, ref, šis kompromiss mūsu skatījumā nav veiksmīgs. Mēs būtībā to pat nevaram apzīmēt kā kompromisi, jo būtībā padome ir uzspiedusi šo pozīciju un parlamenta pozīciju un līdz ar to pilsoņu nostāju nu, nemaz nav bijis šāds vēlms to ievērot mēs aizstāvam šādu nostāju, ka ir jābūt cirkulārai ekonomikai, lai arī liekas, ka šī doma nemaz Eiropas Savienība vairs ne interesē, nu, piemēram, izmantot kokus rūpniecībai un atkritums no šīs rūpniecības pelet ražošanai, eh, jeb granula ražošanai, lai eh, šādi tās izmantot kā kurināmo. Padomi ir pilnībā mm, ignorējusi eh, parlamenta viedokli. Mēs redzam, ka progresīvās tehnoloģijas netiek pietiekami izmantotas, runiet par daudziem uzņēmumiem, uzņēmumu, kuriem daudzkārt ir jāslēdz ražotnes, kas nozīmē, ka uh, Eh, paaugstinās bezdarbnieku skaits un pieauga arī cīņa par eh, primāriem resursiem. Mēs vēlamies eh, CO2 ātru samazinājumu transporta jomā, mēs vēlamies ilgspējīgu zaļu ekonomiku. Paldies! Paldies! Zilās karts jautājums, vai pieņemsiet to? Jā. Grapīnī kundze, vai jūs pieņemat to? Jā. Grapīnī kundze, lūdzu. Godātais kolēģi, jūsu uzstāšanās laikā jūs teicāt, ka mm, ja atbalstīsim šādu priekšlikumu, tad tas būs saistīts ar konkurenci tiem, kas izmanto, piemēram, koku. Vai jūs domājat, ka konkurencei tirgus ekonomikā nevajadzētu būt iespējamai? Pēdiķīnī kungs lūdzu jums laiks atbildēju. Jā, bet, protams, ir nepieciešama konkurence, taču godīga konkurence. Runa iet par uzņēmumiem, kas to izmanto kā sākuma materiālu, kas atbilst cirkulārās ekonomikas principiem. Tas būtu jāatbalsta. Mēs jau redzam, ka daudz uzņēmumi cieši no krīzes, un ja arī izaivielu um, pieejas pasliktināsies, tad uh, situācija uh, būs um, sliktāk kopumā, un tieši tādus uzņēmumus mēs gribējām veicināt. Tagad beigungs. Uh, Dārgie kolēģi, dā, tika pieņemts lēmums izmantot pirmās paudzes biodegvielu. Daudzi pētījumi kritizē netieši zemes izmantošanas maiņu un komisijas lēmums, kas ir pieņemta 98. un 2008. gadā. Uh, tas uh, šādu lēmumu apdraudētu jau uh, pieņemtos lēmumus, investīcijas un lauksaimniekus, kas mēģina izkļūt no krīzes, kas smagas kāra šo sektoru. Un pat otrās paudzes biodegvielas izmantošana liekas, ka tā vienkārši nespēja aizvietot pirmās paudzes biodegvielu vēl tagad. Jānosaka tādi reālāki griesti, jo investīcijas, kas ir īstenotas ilgtermiņā, ir domātas ilgtermiņā Francijā. 2013. gadā mēs ieņēmām vadošo lomu biodegvielas izmantošanā, un man liekas, ka mums jāturpina šās darbs, lai būtu piemērs citiem. Nu, protams, ar prieku priekšnoteikumu, ka jūs uh, neliksiet šķēršļus šādai attīstībai. Paldies! Paldies, tagad nākošais runātais Līzes kungs. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāri kungs, arī kolēģi un kolēģis. Es gribu teikt paldies visiem, kas ir strādājuši pie šī kompromisa. Paldies uh, referentam Nilsam Torvaldam no Tautas partijas un arī Kristofam Fjellneram, kas vadīja sarunas. Es domāju, ka kompromiss ir labs, Tautas partijas frakcija atbalstīs šo kompromisu. Mums uh, mērani ir uh, jāmainās, taču nepārāk uh, krasi. Tas ir labs signāls tiem, kas ir uh, investējuši rūpniekiem, lauksaimniekiem. Nu, nedrīkst uh, pēc uh, pāris gadiem, ko šī investīcija sākuma teikt, ka viss ir bijis pilnīgi nepareizs. Ir nepieciešama šī uzticība, un es esmu kāds no tiem, kas saka, ka biodegvielu uh, politika es nav visu problēmu avots pasaulē. Daudz domas, kas tiek izteikts, ir ļoti dramatisks, un mūsu rīcība ir ilg ilgtermiņa orientēta, nu katrā gadījumā ilgtermiņā orientēta vairāk nekā naftas izmantošana. Taču ir nepieciešami, note, nepieciešams noteiktas izmaiņas. Mums ir nepieciešams mērķis otrās paudzes um, degvielas izmantošanai, taču ne viss kopumā, kas ir investēts, būtu jāapšauda. Mērķis otrai paudzei, um, tā teikt, biodegvielas. Uh, izmantošanai otrās paudzes ietvaros. Mums liekas, ka šis mērķis ir tāds samērā pieticīgs, taču mums ātri jārīkojas, lai 2020. gads ātri pienāks drīz būs komisijas priekšlikums arī laikam pēc 2020. gada, un tad arī mēs pēc 2020. gada cerams, ka varēsim nospraust augstākus mērķus biodegvielas izmantošanai pēc 2020. gada. Visi, kas izsaka kritisks vārdus, viņiem nevajadzētu aizmirst to, ka pirmās vai otrās paudzes biodegviela un šī direktīva kopumā mums palīdz kļūt neatkarīgākiem no naftas, un es domāju, ka šim parlamentam a, vajadzētu būt vienotam, lai sasniegtu sasniegt šo mērķi. Paldies! Paldies tagad, Koferatī kungs! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Runājot par um, direktīvas grozījumu par um, degvielas kvalitāti un vidas aizsardzību, mēs esam uh, ļoti būtisku progresu paredzējuši un veidojam tādu zaļāku nākotni mūsu kontinentam. Sarunu vešanas laikā parlaments ļoti skaidri aizstāvēja inovatīvos principus biodegvielu izmantošanā. Mēs vēlamies ES lomu veidot aktīvāku klimatais sargāšanas politikas jautājumos un arī um, zaļās biodegvielas izmantošanā. Mēs gribējām tādas ļoti ambiciozas mērķus. Vienošanās ar padomi ir būtiski samazinājusi šos mērķus. Taču tomēr gribu teikt paldies kolēģim Torvalds un gribu paldies arī par rezultātiem, kas atbilst jauniem. Uh, Uh, mērķiem un rezultātiem. Un neskatoties uz visu, jāsaka, ka pat laban um, nav tā, nav uh, konkurence starp pārtiks ražotājiem un biodegvielas ražotājiem. Jau tas ir nozīmīgi. Nabadzīgajās valstīs uh, pieauga pārtikas uh, cenas. Uh, biodegvielas un pārtiks ražotāju konkurences dēļ. Mūsu spērtie soļi ir pareizā virzienā un tie aicinās arī daudzās valstīs izmantot investīcijas, lai sasniegtu tādu progresu, kāds līdz šim vēl nav bijis iespējams. Paldies. Tagad Tošenovska kungs. Komisāri, podpora klasiskī. Priekšsēdētāji, komisāra kungs atbalsts klasiskajiem biodegvielām un 10% limits bija kļūda. Tas atstāja negatīvu ietekmi uz lauksaimniecību, un pat Eiropas komisija to ir atzinusi. Tagad mēs to varam sakārtot. 7% ierobežojums joprojām ir pārāk augsts, un esmu skeptiski noskaņots attiecībā uz to, ka nacionāla līmenī tas varētu tik nosprausts Eh, mazāks. Eh, manā valstī biodegviela saistīta ar eh, publiskā sektora subsīdijām, un bažas rada interešu konflikts. Dominējušās degvielas ražotāja īpašnieks ir arī pats valdībā, kurš lem par subsīdijām. Tāpēc es atbalstu 5 līdz 6% kā ierobežojumu pirmā spaudzes biodegvielas izmantošanai. Paldies! Hautemā tālāk. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Um, het heeft al gebleken. Paldies, priekšstādātāja kungs. Biodegvielas izmantošana ir tāds diezgan strīdīgs jautājums. To redzam arī šeit diskusijās. Mums ir bijušas jau daudz diskusiju. Un uh, paldies uh, par to, kas ir izdarīts, mums ir jāizmanto biodegviela ilgtspējīgāk, un lauksaimniekiem piekrīt šajā procesā ļoti nozīmīga loma. Mēs vēlamies, lai samazinās spiediens uz vidi, vēlamies efektīvāku zemes izmantošanu. Biodegviela lauksaimniekiem ir um, liela iespēja šos Um, dabas procesu izmantot, um, tas ir solis, lai veidotu cirkulāro ekonomiku. Mēs varam nospraust ļoti skaidrs mērķus, mums ir nepieciešams inovācijas un izmēģinājumi. Mēs zinām, ka lauksaimniecība un lauksaimnieki var uh, ļoti būtiski ieguldījumu uh, dot mūsu ekonomikas uh, un sabiedrības attīstībā. Paldies! Paldies. Tagad uh, Boilankundze. Paldies, priekšsarētāji. Šo divu svarīgo tiesību aktu pārskatīšana prasīja 5 gadus, līdz mēs nokļūtu līdz šim balsojumam, un mēs zaudējām piekāpjoties padomei. Un esmu vīlusies, redzot padomes attieksmi. Netiešo zemes izmantošanas maiņu bija jāņem vērā. Uh, un progresīvākajām eh, biodegvielām bija jābūt lielākām eh, procentam. Savukārt pirmās paudzes degvielām 7%, 7 ir pārāk augsts līmenis, eh, kas ietekmēs arī trešo pasauli, kas jau tā, trešos pasaules valsts, kas jau tā cieši no bada. Ja mēs tiešām vēlamies eh, nodrošināt ilgspējīgu transporta nozars eh, attīstību, tad šis var būt tikai kā sākuma posms. Paldies! Hoislinkums. Jā, liebe kolēģi. Dārgie kolēģi un kolēģis, es domāju, ka visi esam vienoti domā, ka mums ir jāmainās bio degvielas no lauksaimniecības izmantošanā, bet tas, kas tagad ir pieņemts, manuprāt, absolūti nav pietiekams. Uh, pirms desmit gadiem sagaidījām ļoti daudz, ko um, kā alternatīva fosilijai degvielai, taču mūsu um, sagaidītās netika um, īstenots un redzam, ka tagad uh, šī, uh, šīs šādas biodegvielas izmantošana pat ir sliktāka nekā uh, fosilās degvielas izmantošana. Un, uh, piemēram, degviela, kas ir iegūta no sojas vai arī no palmeļas, tieši izraisa šo konkurenci starp pārtiks, pārtiks ražošais izmantojamo un degvielas izmantojamo lauksaimniecību. Mūsu pieeja daudzkārt nav bijusi īsti pareiza, un katrā gadījumā mums jādiskutē par to, vai šos faktors mēs vienkārši varam svītrot. Mēs nospraužam 7% robežu, Mēs garantējam, tā teikt, investīciju aizsardzību, bet mēs paliekam uz šī nepareizā ceļa, darbie kolēģi un kolēģis. Es domāju, ka otrā paudze arī nebūs veiksmīga. Nu, būsim godīgi, ja mēs skatāmies kādi atlikumi vēl potenciāli ir izmantojami un kādi ir tagad aprēķini, nu, tas neatbilst uh, mūsu mērķiem, jo atlikumi nemaz netiek uh, šeit definēti un uh, investīcijas nebūs veiksmīgas. Es domāju, ka satiksmes uh, politikā mums uh, jāmaina uh, uh, nostāju uz enerģijas taupīšanu un jauniem uh, transporta konceptiem. Tas ir risinājums. Paldies. Paldies. Nākamais runātais Macaronis Kungs. Mili kolegos, paskatos perēti pie biodegvielas. Dārgie kolēģi, biodegvielas ras, ražošana un impulsi un veicināšana ir nepieciešams, ir jāmaina. Uh, Eh, izmantošanu, mums ir nepieciešama progresīvāka biodegviela visā EU un jānosaka ir skaidri mērķi. Ir ļoti nozīmīgi šādus eh, skaidrus mērķus noteikt, eh, kas atbilstu tam, ko sagaida ekonomika un tam, ko uh, sagaidām ES. Noteiktās uh, uh, maksimālās uh, robežas, tās jānosprauž um, reāli Un otrkārt, jauno tehnoloģiju izmantošana būtu priekšnoteikums, lai vienkāršotu produktu ražošanas procesus un samazinātu biodegvielas izmaksas. Taču tehnoloģijas vēl nav uh, ļoti attīstītas, tādēļ tehnoloģiskai izpētai un attīstībai biotehnoloģiju jomā ir jāveicina prasāk. Tikai šādi varēsim sasniegt mūsu mērķus. Paldies! Paldies, zilās kartas jautājums. Luturiks kungs, vai pieņemsiet to? Futuriks kungs, lūdzu, jums vārds. Čedinte. Uh, Aš vrea să-l întreb pe... Priekšsēdētāji kungs, es uh, gribētu kolēģim Macaronis uzdot sekojuši jautājumu. Kā jūs domājat, kā būtu jārīkojas Eiropas Savienības komisijai un uh, kā tā varētu veicināt bio, progresīvu biodegvielas ražošanu un ekonomisku attīstību? Atbildi. Es domāju, ka šis dokuments, par uh, kuru mēs šodien diskutējam, ietver atbildes uz jūsu uzdiem jautājumiem. Tas ir um, no vienas puses, un no otras puses mums ir jāievēro gan dalību valstu intereses un atšķirīgā situācija dažādās dalību valstīs, gan arī tās investīcijas, kādas jau ir šajā sektorā veiktas. Mums uh, vajadzētu meklēt akceptējamu kompromisu nospraužot maksimāls mērķis, lai sasniegtu šādus rezultātus. Visādi citādi mērķi būs ļoti augsti, bet rezultāti netika veiksmīgi. Paldies! Paldies, nākamais runātais Balčokungs. Priekšādātā paldies. Paldies, ka devāt man vārdu. Direktīva, direktīva par biodegvielām tika skatīta parastās likumdošanas procedūras ietvaros. Tas nozīmē, ka sarunas notika pamatojoties uz koplēmumu principu, bet tas notika tikai tā hipotētiski, jo faktiski Eiropas parlamenta grozījumi vispār netika ņemti vērā. Mūsos neklausās. Un faktiski, ja mēs paskatāmies uz to, ko teica referents, tad redzam, ka grozījumi eh, tika atkārtoti no jauna atkal un atkal, ja runājam par šo pārtiks audzēšanu un biodegvielas kultūrām, tad jāsaka, te jānosaka strikti ierobežojumi, jo redzam, ka degvielas cenas pieaug un tāds ir notiks arī turpmāk. Tas nozīmē, ka pārtiks ražošana tiks izspiesti no kopējās ainas. Un tās kultūras, kas tiek ražotas biodegvielas vajadzībām, pārņems visus pārtiks ražošanai paredzētos laukus, tam būs ļoti nopietnas sekas, un to redzam īpaši citos kontinentos. Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētājs, tālāk Lavijas kungs. Priekšsēdētāji, paldies. Sarunas nebija vieglas. Mums eh, vienošanās par netiešās zemes izmantošanas maiņas faktoriem, jeb iluk, nebija viegla. Tāpat arī runājam par siltumnīca efektu izraisošo gāžu iero, ierobežojumiem. un tas viss ir saistīts ar biodegvielas ražošanu. Mums tāpat laikā jāpārliecinās, ka tiek noteikts atbilstīgs pārejas posms uz tām biodegvielas formām un veidiem, kas ir labāks un kas ļauj samazināt siltumnīca efektu izraisošās gāzes. Jāņem vērā arī cita veida ietekme, ko šādu degvielu atbalsts radīs. Jāņem vērā, ka rūpniecībā daudzi ir jau veikuši investīcijas otrās paudzes biodegvielu ražošanā. Gribu teikt paldies referentam Torvaldam par paveikto darbu. Un tāpat arī gribu teikt paldies kolēģiem no citām politiskajām grupām, kas īstenoja labu sadarbību un deva pienesumu strādājot pie šī dokumenta. Gribu teikt paldies arī Latvijas prezidentūrai un NV komitejas priekšsādātājiem kas deva būtiski ieguldījumu sarunu pavirzīšanai uz priekšu. Tā rezultātā esam nonākuši pie šī gala teksta, kas atbal ko atbalstīja arī komisija. Detaļās tagad neiedziļināšos, ehm, tas būs referents, kas eh, domāju par to vēl runās, bet kopumā gribu teikt, ka šis ir nu vienīgais kompromiss, kas vispār bija iespējams. Protams, ka laimīgs īsti nebūs neviens bet mēs nevaram vienmēr nu, nodrošināt to, ka ik viens ir apmierināts ar katru niansi. Galvenais ir tas, ka mēs varam nonākt pie balsojuma un šodien apstiprināt šo kompromisu. Tālāk Lainēn kungs. Paldies, priekšstādātāji kungs. Diskusijas par abu direktīvu pārskatīšanu parāda to, ka nākotnē mums vairāk jāorientējas uz otrās paudzes biodagvielām un kolēģi Hoislinkungs. Tās tie nav tikai salma un atlikuma lauksaimniecībā, tās ir jaunas, jaunas izmantošanas formas, piemēram, aļģu izmantošanu un citas. Es varu jautājumu komisijai, ko mēs darām, lai pētītu šos jaunos uh, šīs jaunās iespējas, vai mums ir kāda programma Eiropas Savienībā arī kā to ieviest tirgu. Mums ir nepieciešama biomasa un varbūt arī aviācijas benzīnu no, varēsim ražot vai arī degvielu smagajām automašīnām, kur vēl nav alternatīva, bet vieglo automašīnu sektorā tas ir jāierobežo, jo Eh, elektroenerģijas un hidroenerģijas izmantošana ļauj mums dažādas ceļus iet un skatīties līdz ar to. Mums ir jārāgās uz attīstību. Mēs vēlējāmies 5,5%, tagad ir 7%, vēl daudz eh, zemes platības eh, izmantošana tas nozīmēs, un tādēļ nav labi, ka ilok faktors jeb netiešās zemes izmantošanas faktors netiek ievērots. Par, Eiropas parlaments 2009. gadā Direktīva pieņēma tikai ar noteikumu, ka netieši zemes izmantošanas faktors tiek izmantots, un tagad mēs atkal zaudējam daudz gadus pirms tas notiks. Tā nav laba zīmē es klimata politikai, jo galu galā mēs vairāk emisijas um, ražojam nekā emisijas samazinām. Paldies! Gracias. Senor Jakevič. Paldies, nākamais runātājs Jackeviča kungs. Thank you. Priekšādātāji, paldies! Šīs direktīvas mērķis ir uzsākt tādu jaunu virzienu degvielas politikas jomā, tā lai samazinātu siltumnīca efektu izraisošās gāzes komisija nāk uz klajā ar samazinājumiem, eh, kas jāpanāk tieši biodegvielas ražošanas jomā, nodrošinot attiecīgi emisiju samazinājumu. Darba sākumā šķiet process virzījās uz priekšu ļoti labi, bet beigu beigās rezultāts nav visiesko apmierinošs. Dalība valstis un rūpniecība izvirzīja virkni prasību, sakot, ka ir nepieciešams, pa, nepieciešams paziņojums par emisiju līmeni, e, un, un tas arī viss, bet ar to nepietiek ir ļoti daudz tādas dalībvalstis, kā piemēram arī Poliņa, kur šī direktīva tad attiecīgi nozīmēs faktiski zaudējums lauksaimniecībai, jo nenāk līdz attiecīgi pielāgošanās mēra un pasākumu. Un tāpēc, jāsaka, mēs nebalsosim par šo galu kompromisu, mēs kā polijas delegācija. Paldies! Paldies tālāk, Silikjotis kungs. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ανάγκη για να αναπτυχθούν και να στηριχθούν οι ανανεώσιμες Priekšādātāji, paldies! Ir, protams, jātīst atjaunīgi enerģijas resursi. Un tas ir ļoti aktuāli transporta jomā, ārkārtīgi aktuāls un steidzams jautājums, bet tāpat laikā šai vienošanās tekstā pietrūks ļoti daudz papildu elementu. Vajadzētu taču izstrādāt arī atbilstīgās infrastruktūras, tā lai varētu sistematizēt uh, visu šo eh, degvielas izmantošanas pasākumu. Un tekstā nav iekļauta informācija par tādiem pasākumiem, kas ļautu patērētājiem piekļūt šāda veida atjaunīgiem enerģijas resursiem. Tāpat laikā nodrošināt eh, atbilstīgas pieejamas cenas, nevis um, burtiski aplaupīt šos patērētājus. Ja tāpat laikā nepieciešams domāt par vidas aizsardzību jāceras par mērķiem, ko esam noteikuši šai jomā. Nedrīkstam mazināt mērķus CO2 izmešu samazināšanas jomā. Liels paldies! Nākamais runātājs - Helmer kungs. We... Priekšsēdētāji, Manai partijai un man nav nekas īsti pret pret biodegvielu, bet esam ļoti nobažījušies par to, cik ļoti lielu skādi nodara šis regulē, šī regulējošā neskaidrība, ko radīs tieši šis parlaments. Pirmām kārtām mēs teicām, lūk, 10% biodegvielu ļāvām rūpniecībai veikt investīcijas pamatoties uz šo mērķi. Viena būtiski liela kompānija ievēra, ie, ie, ieguldīja vairāk kā vienu miljārdu eiro palmēļas ražošanā. Tagad mēs samazināsim šos 10% uz 5, 6 vai 7%. Tā rezultātā mēs nodarām pāri investoriem. Mēs burtiski viņiem um, sit, dodam sitienu zem jostas vietas. Tas nepalīdzēs tautsēmniecības izaugsmē. Turklāt redzam, ka visu pasauli pārpadina lēta nafta un gāze. Un tā tas arī turpināsies, ja neko nedarīsim. CO2 emisijas savukārt apjomos piel, palielināsies vēl de, gadu desmitiem, neskatoties uz to, ko mēs šajā parlamentā darīsim darīsim vai nedarīsim. Priekšādātāji, nu man tāds neliels brīdinājums kolēģiem, vai jums nevajadzētu jau pierast pie šīs domas un nevis te lieki kaut ko spriedalēt. Paldies. Paldies, saka priekšādātājs, tālāk Rāpes kungs. Rapēkungs, es vienkārši nepamanīju jūsu zālē, iepriekš tagad dodu jums vārdu, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji kungs. Es tiešām ceru, ka tās nebija ar nodomu. Priekšsādātāja kungs, bio degviela pirms kāda brīža likās labākais risinājums mūsu problēmām. Sasniegtā vienošanās starp komisiju, padomi un parlamentu par biodegvielas izmantošanas apjomu un eh, šī apjoma eh, ļoti liela samazinājuma vēlreiz eh, parāda to, ka mēs mūsu lēmumus pieņemot mums jā pārdomā šie lēmumi ļoti, ļoti pamatīgi, jo mums ir jāaizsargā investīcijas, investīcijas arī līdz 2020. gadam. Un bez tam ir jāsaka, ka mums vajadzētu ievērot uh, tāpat uh, netošo zemes izmantošanas uh, mājas faktoru. Un mums ir jāinvestē, lai ekonomikas varētu nākotnē veiksmīgi attīstīties. Paldies, un tagad Grostets kundze. Paldies, priekšsēdētājkungs. Jāsaka, šis jautājums ir ļoti, um, ļoti dažādas viedokļus um, iesaistoši. Es aktīvi izmantoju biodegvielas izmantošanu lauksaimniecības procesiem. Un um, daudzkārt tas tiek apšaubīts, un galu galā šī vienošanās, nu varbūt, ka tā nav pietiekami uh, ambicioza vieniem un uh, citiem nepietiekami ambicioza. Manā skatījumā tā ir izsvērta. Uh, un tā aizsargā arī investīcijas, kas tika investētas pirmās paudzes biodegvielā. Tajā pašā laikā tā arī raugās, lai biodegviela nekonkurē ar pārtiks produktu ražošanu un nepalielina siltumnīcas efektu gāzu izmešus salīdzinot ar lauksaimniecības izmantošanu. Nu, ražotāji nevar būt upuri tam, ka politika radikāli saist, mainās. Tad, kad notiek investīcijas, jābūt ilgtermiņa redzējumam, un es domāju, ka šajā gadījumā šiem investoriem nedrīkst likt ciest um, no uh, tā, ka tiek um, dažādi aprēķināti. Uh, Uh, netieši zemes uh, izmantošanas koeficienti, un um, mēs vienkārši to nevaram atlikt kā jautājumu, jo mums ir nepieciešama labāka aprēķina metode. Un tagad par 0,5% uh, robežu biodegvielai tas ir mērķis, kurš, nē, nu, nu labi, tā ir pragmatisks iedrošinās, bet, nu, žēl, ka tas nav saistošs jo resursi, lai ražotu šādu biodegvielu, ir pārāk mazi vēl. Lai Eiropai vajadzētu virzīties uz priekšu ilgtermiņa degvielas izveidā, tādēļ tai jāatbalsta ilgtermiņā zinātnes un pētniecības projekti šajā jomā. Paldies! Paldies tagad parņaukungs. Priekšsēdēkungs, komisāra kungs, nu, visbeidzot laba risinājuma piemērs saistībā ar pirmās paudzes biodegvielu. Sākumā ideja liktās, likās ļoti interesanta, braukt ar mašīnu, neizmantojot naftu, bet, nu, tā ir, nav tik ļoti labi izrādījusies galu galā, taču esam apmierināti ar to, Kā komisāra kungs, um, tagad um, neizmantosim tik plaši šos bio degvielas resursus, kas neatbilst pat tās nosaukumam. Kompromiss, um, tam būtu jābūt saistošam visas uh, valsts, visas pasaules um, apmērā. Ceram, ka vienošanās tiks sasniegts Parīzē. Un mēs ceram, ka um, pāriesim uz uh, mm, nelielu CO2 izmantošanas ekonomiku Mēs uh, prasījām arī uh, ILUK, jeb netiešu zemes izmantošanu kritēriju ietveršanu uh, aprēķinu metodēs un nosakot arī attīstības mērķus. Jāsaka, ka šis kompromiss ir uh, tāds tā kā solis uz priekšu. Mums ir um, kopēja lauksaimnes politika un um, mēs uh, strādājam, lai uh, no pirmās uh, paudzes biodegvielas pārē pie otrās paudzes biodegvielu un Egru, Eiropa visbeidzot. Uh, atzīst, ka agrobiodegviela nav tāds ilgtermiņa risinājums. Ja runājam par Franciju, tad mērķi līdz 2020. gadam ir uh, radīt uh, 150 tūkstošu um, darba vietu šajā uh, attīstītajā biodegvielas ražošanas jomā. Un tas ir jautājums, uh, pie kur, kuram pievērsīsimies uh, konferencē uh, Parīzē un ceram, ka attīstība virzīsies pareizajā virzienā. Paldies! Tagad Girlings kundze. Paldies priekšsēdētāji. Paldies referentam par smago darbu pie šī dosjē. Tiem, kas atceras no iepriekšējā sasaukuma, vēl šis bija garš ceļš un esam attiecīgi nonākuši tā galā. Uh, Bet izskatās, ka šeit nav neviens, kurš vēlas uzņemties atbildību par 2008. gada vienošanos par 10% ierobežojumu. Pēkšņi tā ir tik briesmīga ideja. Nu, man prieks, ka ierobežojums tik noteikti 7% līmenī, jo pirmā lieta, kas nāk prātā par šo dosie, ir par to, ka mēs radījām milzīgu nenoteiktību investoru acīs Un mums ir parlamentā jāsaprot, ka ja mēs e, taisamies e, minēt kaut ko par nākotni ilgtermiņā, mums ir jāmin pareizi. Tā kā man prieks, ka esam vismaz vienojušies par 7%. Tālāk ilūku faktori. Daudzi no jums bija vīlušies, ka nebūs atskaitīšanās, būs tikai ziņošanā, bet man par to prieks, jo ir absolūti skaidrs, ka ilūku faktoru pamatā zina, zinātnes un matemātikas aprēķini īsti nav pamatoti. Varbūt kādreiz mēs tik tālu tiksim, bet ne šobrīd. Un noslēgumā par parlamenta sarunvešanu Eh, visu cieņu Torvalds kungam, bet tik tiešām tā ir, ka pati svarīgākā lieta eh, bija par biodegvielām nospraust eh, saistošu mērķi. Tā bija lieta, par kur mēs bijām vienoti visās politiskajās grupās, un mēs to nesaņēmām. Un es domāju, ka sarunvedē komandai ir jānokaunās. Paldies, Mahkungs! Dámy a pánové, já jsem podal pozměňovací... Priekšādātāji. Dāmas un kungi, es iesniedzu grozījumu, kas samazinātu tradicionālo biodegvielu izmantošanu līdz 6%. Un, ja tas būtu bijis iespējams, tad es pat ierosinātu pilnībā, pilnībā atteikties no šīs direktīvas. Jo, manuprāt, tā ir sistēma, kas noved pie briesmīgām sekām. Tā noved pie cenu pieauguma, pie izsalkuma un pat bada daudzās valstīs pasaulē. Tā ir sistēma, kuras rezultātā vienīgais, vienīgi ieguvēja ir oligārhi. Un Čehijā šāds viens oligārhs arī ir, jā, Babišs ir viņa uzvārds. Tas ir viens no politiķiem, kas, eh, kam ir īpašumi ostās un kas eh, to vien dara kā investē rapšēļas ražošanā, viņ, viņš tāpat ir iegādājies plašsiņas līdzekļus un, nu, kļūst pat par premjerministra vietnieku šobrīd un virz uz priekšu savas intereses. Viņš atbalsta biodegvielu un biodegvielu audzēšanu, izveidošanu, to subsidēšanu. Tā rezultātā, protams, es atbalstu vismaz šo samazinājumu līdz 6%. Paldies. Senjor Langen. Langenkungs. Es pārstāvēju pā, manu frakciju 2008. gadā. Un tad mums uh, likās, ka visam jābūt daudz vairāk un vairāk, un tagad uh, politika pilnībā mainās. Un, uh, diemžēl nestrādā mikrofons.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 Priekšstādātāja kungs, es eh, gribētu eh, sākumā teikt paldies Tārvalds kungam. Rezultāts ir eh, labāk nekā Seps kungs to attāloja. Tas ir tāds labs kompromiss starp uzticību un investoru aizstāvību un labāk nekā 2008. gadā turmas ziņojums. Toreiz biju. Uh, Uh, mans frakcijas pārstāvs toreiz teica, ka jābūt daudz augstākais šai um, robežvērtībai, taču toreiz jau zinājām biodagvielas uh, uh, izmantošanas iespējas, um, nu, jābūt konsekventiem, uh, piemēram, izmantot kartupeļus, neizmantot kartupeļus. Mm, tomēr rezultāti ir um, pozitīvi, pirmie vērķi ir uh, sasniegti, netieši zemes uh, izmantošana. Uh, uh, tādēļ, ka nav um, pietiekama zinātniskā pamata ir norādīta, noraidīta. Pirmais pols ir mēr, likts. Tad nākamais. Uh, 7% uh, maksimums tradicionāla biodegviela īpatsvaram tas ir labs, konvencionālā biodegviela līdz ar to saņem uh, investīciju drošību. Uh, Otrās paudzes izmantošana 0,5% apjomā, manuprāt, nav pietiekami ambicioza. Nu, žēl, ka nav bioetalolam, nav atsevišķa apakšmērķis un pozitīvi jāvērtē. Ja, centieni strādāt vēl tālāk nekā 2020. gadā nosakot mērķus, un CO2 samazinājums ir pozitīvs. Tagad aktīvi jāstrādā komisāram, jo mēs pieņemam lēmumu, ka gribam risinājumu, kas būtu tālījošāks nekā 2020. gads. Tagad sagaidām no jums, komisāra kungs, priekšlikuma projektu. Paldies! Paldies tagad Kadenbachas kundze, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, kompromiss. To var pieņemt ar tādu plašu apziņu vai arī nu, vienkārši pieņemt to. Un šī, šis otrais formulējums ir tas, ko es domāju. Situācija ir labāka nekā iepriekš, un man bieži uzdevumi, kādēļ tu esi pret biodegvielu, tas taču tik ļoti labi skan. Jā, es domāju, ka šeit daudzi bija pārliecināti, ka pieņemam labu lēmumu, bet patiesība parāda to, ka notika tāda nobīda proti no ražošanas pārtikas produkts ražojot cilvēkiem dzīvniekiem uz benzīnbāks piepildīšanu. Un jākonstatē, ka šī biodegvielas vai agrobiode, agrodegvielas izmantošana neatbilst tam, ko sagaidījām, bet realitātē noveda pie tā, ka zeme tiek izmantota atšķirīgi ne tikai Eiropā, bet arī trešajās valstīs. Uh, un ka nesam kopumā mm, riskējuši ar to, ka to, ko esam labi vēlējušies pirms desmit gadiem, pat laban ir uh, pretēji uh, efektu radījis. 7% ir pieņemams process, to šodien daudzkārt dzirdējām. Protams, ka mums nepieciešama plānošanas un investīcija drošuma attīstību. Es domāju, ka šī plānošanas un investīcija drošība 7% apmērā jau ir pietiekama un 6%, kas ir kompromiss, nu tas būtu labāks risinājums. Taču Jāsaka, par ko šodien daudzkārt runāja, ka ir jāturpina darbs, ka mums ir nepieciešama laba nākotnes progresīva ražošana, ka jāinvestē pētniecībā zinātnē, kā garantēt mobilitāti ar vismazāko noslodzi. Tas ir tas, kas ir nepieciešams Eiropai nākotnē. Senora Ajuso. Ajuso kundze. Muchas gracias, presidente, señor comisario. Priekšādātā liels paldies komisārs, komisārkungs, godātie kolēģi, iesākumā gribētu teikt paldies referentam un Latvijas prezidentūrai, tāpat arī komisijai par to rezultātu, ko mums izdevies sasniegt. Tas nebūtu nebija viegli jāmēģina atbalstīt tādas attīstītas biodegvielas, vienlaicīgi aizverot durvis pirmās paudzes biodegvielu priekšā ir jāņem vērā turklāt arī tās būtiskās investīcijas, kas jau veiktas biodegvielu ražošanas jomā. Zaļie sākotnēji uz, um, uzstāj uz daudz ambiciozākiem mērķiem, bet, nu, protams, ka mēs visi varam mainīt uh, domas un vienlaicīgi atceroties, ka jaunās tehnoloģijas ir jāatbalsta un jādomā par emisiju samazināšanu, nodrošinot atbilstīgu aizsardzību arī biodegvielas ražošanas sektoram. Šai sektorā redzēts, esam piedzīvojuši ļoti būtiskas kvalitatīvas investīcijas un ir izdevies panākt emisiju samazinājumu, tāpat arī izdevies zināmā mērā aizstāt fosilo degvielu izmantošanu transportā. Šis iluk jautājums tomēr prasa tālāku izvērtējumu. Esam redzējuši, cik ļoti negatīvi piemēri ir bijuši Eiropas Savienībā cik liels grūtības ir bijušas ar teorijas pārvēršanu praksī, tāpēc jādomā par pareizajiem pamatnosacījumiem. Biodegviela pilnīgi noteikti laika gaitā veidos lielāku daļu īpatsvaru no enerģijas, kas tiek izmantot transporta jomā līdz 2030. gadam. Tālāk Poka kungs. Priekšsēdētāji, komisāra kungs. Šodien balsosim par priekšlikumu, kas faktiski tomēr neatbilst Eiropas parlamenta cerībām un tam, ko parlaments vēlējās panākt no biodegvielas direktīvas. Tas attaisno tikai atsevišķu dalību valstu mm, cerības un izdabā atsevišķiem nozars pārstāvjiem. Nāsmu pārsteigts nebūtu neesmu pārsteigts, ka padomu šeit vispār pat nav klāt šodien, jo tad viņiem vajadzētu atzīt, ka viņi ir panākuši tikai un vienīgi savu, un ka viņi faktiski ir demokrātiskā deficīta simbols. Divas trešdaļas no biodegvielas tirgus ir saistīta ar pirmās paudzes biodegvielas izmantošanu, un tās ir, tā ir ļoti eh, negatīvu ietekmi radoša degviela mēs būtu varējuši panākt daudz vairāk. Mēs būtu varējuši uzklausīt NVO un novatoriskās industrijas, rūpniecības, attīstības pārstāvis. Nevis šādā veidā pieļaut pirmās deg paudzes degvielas izmantošanu, kā rezultātā nāk līdz visi šie blakus efekti, negatīvā ietekme, un tagad novatorismu atbalstīšanas vietā mēs atbalstam nesaistošus mērķus. Kam tas dara? Nu, tāpat laikā rezultāts, protams, ir nedaudz labāks par status quo, un balsot pret šo priekšlikumu nozīmētu, ka pasaglabājas pašreizējā situācija. Nu, vismaz šeit tiek noteikti kaut kāds līmenis biodegvielu ražošanas apjomiem saistībā attiecībā pret lauksaimniecībā izmantojamo zemi, pārtiks ražošanā izmantojamo zemi, jo, ja jāsaka, zināmā mērā tomēr tas, ka mēs norīsim šo kompromisu kā tādu grupi, novedīs tikai pie tā, ka parlament, eh, padom domās, ka mēs tā varē, varam darīt arī citreiz. Paldies, nākamais runātājs Gržība kungs. Paldies, priekšādātāji. 2008. gadā pieņemtais risinājums ļoti labi, kā buriskā spogulī parāda mums to, kā Eiropas tiesību akts var radīt sekas ekonomikā, kādus rezultātus tas var radīt. Nu, tagad vēlamies atteikties no šī iepriekš noteiktā 10% mērķa. Un, protams, tajā laikā tas likās tikai ļoti atbilstīgi, likās lūk, pavisam nelielas investīcijas, milzīgi tālāk attīstība un tā tālāk. Un te es runāju par tām valstīm, kas investēja biodegvielas ražošanā. Es tagad nerunāju par palmu eļas ražošanu, kas notiek kaut kur citu pasaulē, bet šeit pat par Eiropu. Divi miljoni tonnas e, degvielas tiek ražots arī šeit pat Eiropā. Un mums jādomā ar veselo saprātu šai enerģijas jomā. Mēs taču paši labi saprotam, ka tagad šobrīd grasamies burtiski izmest mm, grūškastē vienu trešdaļu no, no panāktā mēs radīsim ārkārtīgi daudz uh, atkritumu, ir tik daudz pārtiks atkritumu Eiropā, un ja visa, un visa šī pārtiks taču kaut kur ir saražota, mēs nevaram teikt, ka šobrīd Eiropā trūkst pārtiks. Tad kur enerģija ir tā labākā? Nu tā enerģija, protams, kas vispār nav, iz, netiek izmantota, tā, ko mēs ietaupām. Un mums vajadzētu virzīties uz tādu politiku, kas ļautu taupīt enerģiju. Bet mēs nedrīkstam pieņemt kaut kādus revolucionārus pasākumus, nepārliecinoties par to, kāds tam visam būs sekas. Paldies! Zoriņo! Liels paldies! Nākamais Zoriņo kungs. Priekšādātāji! iepriekšējā direktīva, jāsaka, tika pieņemta pirms tika pieņemts paziņojums par enerģijas savienības izmantošanu, un es domāju, ka tagad šie pasākumi būtu jāvērtē jaunajā kontekstā. Arī šī atjaunīga enerģijas resursa jāskata kontekstā ar energoapgādes drošības nodrošināšanas nepieciešamību. Kopumā jāsaka ziņojums, manuprāt, ir ļoti līdzsvarots. Tiek iekļauts arī aicinājums komisijai nākt klajā ar ambiciozu priekšlikumu par uh, atjaunīgo energoresursu atbalstīšanu un izmantošanu laika posmā līdz 2020. gadam, un šai kontekstā izstrādāsim arī attiecīgu atbalstu novatoriskajām industrijām, tehnoloģijām, kas ļautu samazināt konkurenci degvielas ražošanai ar citiem e, sektoriem, samazinot arī siltumnīca efektu izraisošās gāzes. Un jāskatās, protams, skatā uz elektrības izmantošanu, uz šo elektris, elektrības mobilitāti atjaunīgie enerģijas resursi e, kopā ar biodegvielu varētu piedāvāt ļoti daudz e, tādas enerģijas apjomu, kas tiek ražots uz vietas vienā konkrētā vietā, līdz ar to samazinot atkarību no jebkāda veida attālinātiem enerģijas piegādātājiem. Un tas transporta nozarē būtu ļoti veiksmīgi. Ko tad darīsim līdz 2020. gadam? Tas, ko šobrīd nolemjam, tas ietekmēs turpmākos procesus enerģijas jomā Mums ir jādomā par to, kāda būs šī planēta nākamām paudzēm, un tāpēc mums jābūt ambicioziem. Es ceru, ka Eiropas parlaments pieņemot šo dokumentu šodien dos pozitīvu ieguldījumu. Tā visā. Paldies tālāk, Belet kungs. Priekšādātāji, paldies. Labrīt, komisāra kungs, godātie kolēģi. Domāju, ka varam teikt, ka esam apmierināti, ka beidzot pēc gadiem ilgušām sarunām mums izdevies panākt vienošanos par biodegvielu. Protams, ka šī vienošanās nav perfekta, bet tie pielāgojumi, ko esam veikuši, manuprāt, pilnīgi noteikti ņem vērā eh, šīs attīstītās biodegvielas un to pastāvēšanu un cenšas noņemt slogu no lauksaimnieku pleciem. Tāpat arī tiek domāts par vidas aizsardzību un tirgu un šīm negatīvajām sekām, ko radījuši pirmās paudzes degvie, da, degvielas. Mums ir jātīsta šis biodegvielu eh, tips un jādomā par attīstīto biodegvielu atbalsti, atbalstīšanu. Turklāt tiek paredzēts arī laiks pārejas posmam šobrīd, tā lai var izmantot vidē draudzīgās biodegvielas, ražot tieši šīs biodegvielas. Un noslēgumā gribu teikt kolēģiem, uh, ka esam ļoti apmierināti, ka šī reforma spēr tādu pirmo soli, piedāvājot motivāciju, tādu stimulu elektriskajiem transporta līdzekļiem. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs solis un pirmais solis pareizajā virzienā. Enerģijas savienība, par ko jau runājām, un kas e, komisāram Kaņetskungam ļoti tūp pie sirds, es domāju, tikai atbalstīs šo tālāko virzību. Paldies! Senjor Sofoli! Tagad Sofoli, kungs, lūdzu. Grācija prešidente. Paldies, priekšsēdētājs kungs. Pēc uh, diskusijām par biodegvielu Eiropas parlaments uh, nu, noslēgumā ir izstrādājis uh, un noslēdz šo dokumentu. Šis jautājums ļoti nozīmīgs uh, klimata aizsardzībai un arī, lai uh, veidoti ilgtermiņa, iekļaujošu, ilgspējīgu nākotnes ekonomiku. No, nu, nevar atteikties no uh, biodegvielas. Ir jāraugās, lai biodegvielas ražošana neizspiestu pārtiks produktu ražošanu no izmantojumām uh, zemēm vai netiktu um, jauna uh, lauksamniecībai uh, domātā uh, platība veidota. Mums ir skaidri jānosprauž mērķi, arī mērķi nākotnē, jāuzņemas vadoša loma klimata pārmaiņu sektorā. Mums jāveicina zaļā ekonomika ar skaidru politiku, jā, īsteno klimata aizsardzību un sociālās eh, kohēzijas politiku. Tas ir vienīgais veids, kā pārvarēt krīzi un radīt jaunas darba vietas. Paldies! Tagad Lins kungs. Priekšstādātāji kungs, dārgie kolēģi un kolēģis, es gribu teikt eh, paldies eh, tiem kolēģiem un kolēģiem, kas ir strādājuši ar šiem jautājumiem un pirms ilgām un pretrunīgām diskusijām izstrādājuši kompromisu. Esmu iepriecināts, ka ir vienošanās ar padomi un domāju, ka tas ir ļoti apmierinošs rezultāts kopumā. Biodegviela dod lielu ieguldījumu atjaunīgo energonesē izmantošanai un CO2 izmešu samazināšanai. Papildus tam tie atbalsta mūsu uh, vēlmes uh, padarīt Eiropas Savienību neatkarīgāku un pirmās padomas biodegvielas Manuprāt, mēs esam tādu kompromisu raduši, kas ir atbildīgs. Ir eh, lēmums, kas parāda, ka mūsu politiskie lēmumi ir ilgtermiņa un eh, uzticami. Uzņēmumiem ir vajadzīga plānošanas drošība investīcijām eh, to ražotnēs. Ilūkiem netieši zemes izmantošanas mājiņu saistītie jautājumi ir ietverti, bet nav obligāti. Manuprāt, tas ir labs risinājums. Mums ir vairāk laika, lai izmantotu zinātniskus pamatotus pētījumus. Šis ziņojums norāda skaidru attīstības iespēju nākotnē. Biodegviela ir nozīmīga, taču nedrīkstam um, pieļaut to, ka tiek ražots aizsargājumās platībās. Paldies! Paldies tagad kumpulu Natrī kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es biju darba grupā, mm, kas strādā ar jaunās ekonomikas jautājumiem, mm, un esmu apmierināta ar uh, sasniegto rezultātu. Mērķim vajadzētu būt līdz 2020. gadam sasniegt vēl labākus rezultātus. Ir palicis ļoti maz laika līdz 2020. labam ceru, ka spēsim koncentrēt mūsu mērķus uz CO2 samazinājumu transporta jomā. Kas ir nepieciešams, tas ir novērst konkurenci ar uh, citiem izmantošanas uh, mērķiem. Un, piemēram, arī ziemeļu uh, mežos var atrast uh, ļoti labus dabas resursus. Es domāju, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu bio. Uh, degvielu uh, ražot uh, tikai no vieniem mērķiem, varētu, piemēram, izmantot biodegvielu no atkritumu uh, ražošanas iekārtām, pārstrādāšanas iekārtām. Un, uh, es eh, cenšos strādāt tā, lai būtu nākotnē plānošanas drošība un dalību valstu eh, konceptā jāsaka 10% eh, maksimuma robeža ir sasniegta un Zviedrijā 7%, vai komisija strādās tā, lai radītu tirgus biodegvielām. Paldies! Gracias. Senora Kesting. Paldies tagad uh, Kestingers kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es gribu mm, pievienoties tiem kolēģiem, kas uh, atzinīgi vērtē šo vienošanos un arī uh, to, ka šis uh, priekšlikums ir pieņemts. Mm, diemžēl šīs diskusijas nu, praktiski tikai ideoloģiski tiek uh, iz. Uh, izsvērstas. Mm, ražotāju uz vietām viņiem nav tādas īpašas plānošanas drošības un situācija sarežģīta un rezultāts, par ko balsosim, ir pieņemums, bet nu, nepietiekami labs. Tas ir pirmie mērķi pareizajā virzienā. Manuprāt, bioetanols un biodegviela jā jāturpina attīstīt un brīnos par šīm viendimensionālām diskusijām. Nu, piemēram, Austrijā bioetanola ražošana un palīdz, palīgi procesu izmantošana un palīgi vielu izmantošana ir ļoti nozīmīga. Mm, blakus produkti arī tiek izmantoti, tiek izmantot arī produkti no dzīvnieku barošanas iekārtām. Uh, Mēs varam daudz um, diskutēt par netieši zemes izmantošanas mājiņu saistītiem jautājumiem. Un gribētu pievienoties iepriekšējais runātājs vienokliem, kas jau tagad runā, ka mums uh, jārunā un jāskatās, kas notiks pēc 2020. gada, jo šeit ir nepieciešama nozīmīga pasākuma, lai samazinātu CO2 izmešas un uh, veicinātu energo apkādu. Nozīmīgi ir um, veicināt progresīvo biodegvielu izmantošanu, nu, piemēram, no atkritumiem vai aļģēm. Uh, Tā ir biodegvielas nākotne. Šeit ir jācenšas, lai tas nākotnē būtu iespējams. Paldies! Jor Kelly. Paldies tālāk, Kelly kungs. Paldies, komisār kungs. Es ar prieku izteikšu savu komentāru par šo svarīgo eh, dosieru Kopš komisārs arī skaņieti ir stājies amatā, viņš ir ķēries klāt pie reformām, samazinot atkarību no fosilēm kurināmajiem un palielinot resursus, resursu pieejamību Eiropas Savienībā, visvairāk jau biodegvielas jautājumā. Un transporta nu, nozare, jāsaka, emisiju samazinājumi nav pietiekami strauji, pietiekami labi. Joprojām daudz Kravas automašīnu uz ceļiem rada piesārņojumu. Kā norādīja man kolēģi no Eiropas Tautas partijas, šis kompromiss ir labs, jo mēs neveicam diskrimināciju pret pirmās paudzes biodegvielu, bet sūtam signālu, ka e, pareizākais būtu censties izmantot e, progresīvos biodegvielas. Man priecē arī tiesiskā noteiktība, kas tiek radīta investoriem, un e, tagad ir skaidrs spēles noteikumi tuvākajiem gadiem. Esmu ticies ar daudziem iedzīvotājiem pēdējā laikā, tā skaitā investoriem, kuri saka, ka mēs neesam izmantojuši iespējas e, pagātnē pārstrādājot atkritumus Bet tas tagad tiek darīts, tagad tiek strādāts arī pie CO2 izmešu samazināšanas un e, citiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Ar to arī noslēdzas mūsu runātāju saraksts un sākam brīvā mikrofona procedūru. Vienu minūtu katram runātājam. Bovits kungs pirmais. Senjor Bogovic? Bogovic kungs. Za besedo. E... Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu šo kompromisu priekšlikumu. Tā ir atbilde problēmai, e, kas izriet no tā, ka mērķi bija pārāk ambiciozi. Sekas bija negatīvas iluku dēļ, pārtika kļuva aizvien dārgāka, ir jāspēr solis atpakaļ. Domājot par enerģētikas savienību, energo padomu, mums tiešām ir pašiem jāvispilda nospraustie mērķi, jāietaupa enerģija. Transporta nozarē tam ir vislielākais potenciāls. Tāpat ir arī problēma ar nospraustajiem mērķiem, tā skaitā no tehnoloģiskā viedokļa. Šis priekšlikums ļaus mums sasniegt uzlabojumus tehnoloģiskās attīstības jautājumā, tāpat arī mums jādomā par elektromobīļiem. Es domāju, ka ja mēs spērsim lielu soli uz priekšu šajā jautājumā, tad varēsim sasniegt arī lielāku progresu elektroenerģijas e, ietaupīšanā. Tas ir ceļš uz priekšu. Paldies, Grapīnī kundze domnule președinte uh, în primul rând vreau să felicit. paldies es gribētu teikt paldies referentam lai arī man liekas ka viņš arī pats nav īsti apmierināts ar sasniegtiem rezultātiem taču pirms balsojuma mums vienmēr jāpadomā ko nozīmē noraidīšana kas tad notiks šī problēma ir ļoti kompleksa par kuru šodien diskutējam un tādēļ domāju ka Mēs nevarēsim rast tādu kompromisu, kas apmierinātu pilnīgi visus. Es domāju, ka mums vajadzētu mazāk politiski, ideoloģiski šai problēmai doties, bet gan lemt mūsu pilsoņiem par labu. Domāju, ka kompromiss ir labs solis uz priekšu. Mums ir jāievēro investīcijas, investīciju aizsardzība. Un tādēļ domāju, ka jūs, komisāra kungs, jums jāpārliecina Junkar komisija, ka vairāk līdzekļu jāvalda pētniecībai, jo bez tam nevarēsim sasniegt progresu. Un tas ir ļoti nozīmīgi. Bez tam ir jāpārbauda tas, kā mēs varētu uh, mazināt uh, ietekmu uz pilsoņiem. Ir nozīmīgi arī līgas vides attīstība Protams, ka nevaram teikt, ka visas problēmas ir attīstītas, taču varam skaidri teikt, ka progress ir sasniegts un atbalst tos, kas balsos par šo ziņojumu. Paldies! Nesta. Marijas kungs visdrīzāk nav zālē, tādēļ tagad būs nākamais runātājs Džakovičs kungs. Paldies priekšsēdētāji kungs, un sākumā gribu teikt, ka pilnībā atbalstu uh, šo ziņojumu. Arī tādēļ, ka zinu, ka Torvalds kungs uh, ir um, visu darījis, lai izstrādātu kompromisu. Un tāpat arī lai parlamentu pozīcija pēc iespējas labāk um, pārstāvētu. Es pats arī strādāju ar, tiem, jā, ar šiem jautājumiem, kas bija ļoti nozīmīgi šim ziņojumam uh, laikā, kad strādāju manā dzimtenē. Es ārkārtīgi aktīvi strādāju uh, pie pirmās paudzes biodegvielas ražošanas un izmantošanas veicināšanas šī diskusija ir eh, kas tāds, uz ko varam orientēt mūsu centienus. Aicinu visus investēt, lai eh, mēs varētu izmantot arī, piemēram, visus eh, atkritumus vai atkritumu atlikumus, lai, izmant, lai ražotu biodegvielu. Paldies! Paldies, tagad nākamais runātājs Glēzas kungs. Priekšsādātāja kungs, dārgie kolēģi un kolēģis, biodegviela ir nozīmīga vides aizsardzībai. Mēs varam samazināt CO2 izmešus, izmantojot biodegvielu. Tāpat arī varam uh, samazināt, izmantojot atbilstošas pasākums temperatūras pieaugumu, jo visādi citādi. Uh, uh, kūst um, ledus um, Arktikā un Antarktikā. Un tas uh, var ietekmēt dabas procesus, kā mēs to, piemēram, uh, redzējām zemstrīcē Himalajos. Tas fakts, ka uh, kūst ledā ir saistīts arī uh, ar to, ka ir vairāk uh, ūdens atmosfērā pēc iztvaikošanas. Dažās zemes vietās ir ārkārtīgi spēcīgi nokrišņi, citās nokrišņi pietrūkst. Tas ir ārkārtīgi liels sloks zemē, slodei. Mēs neesam vēl visus eh, rezultātus pat eh, aptvēruši. Tādēļ mans signāls ir tāds, ir nepieciešams steidzami uh, uh, soļi, un tas ir tas, kas tagad ir jādara. Paldies! Nākamais uh, runātājs. Uh, es uh, biju referents par atjaunīgiem energonesējiem. Tas, ko esam sasnieguši tagad, saka Turmes kungs, ir samērā vājš rezultāts diskusijās ar padomu. Padomu nemaz nav pārstāvēta tagad pirmā bio. Uh, degvielas paudzi tā jāierobežo, tas izmantošana jāierobežo, 7% laikam ir pārāk augsti, bet nu labi. Un otrkārt nepieciešama metoloģija, lai kopējo CO2 bilanci izstrādātu. Bez tās, nu, nemaz zinātniski nevar uh, risināt šo jautājumu. Un treškārt, es domāju, ka komisija un varbūt arī jūs, komisāra Kaņete, esat aicināts aktīvi rīkoties. Mums ir nepieciešama plānošanas un investīcija drošība. Un tādēļ domāju, ka komisija pēc uh, šīs samērā vājā sākuma Šie 0,5%, kas pat laban pat arī nav pat vēl saistoši moderno biodegvielu izmantošanai, jums jāpara, jāparaugās, kas do, tiek dots lauksaimniecībai, kas zinātnei un savienojumā ar Junkara investīciju plānu ir nepieciešams investīcijas Rumānijā, Bulgārijā, Polijā un varbūt kā arī pat Ukrainā, lai ražot šo otro vai trešo biodegvielas paudzes. Paldies! Tagad uh, dodu uh, vārdu komisāram, lūdzu. Presidente, y muchas gracias a todas sus... Priekšādātā paldies. Gribu pateikties godātiem deputātiem par viņu piedalīšanos šais debatēs. Tika pieminēta virkni dažādi jautājumi, un tas, es domāju, ļoti labi parāda, cik ārkārtīgi sarežģīts un smalks bija šis arī ļoti labi stāsta mums par to, kāpēc bija tik grūti nonākt pie kompromisa. Kā jau tika teikts, nebūs tā, ka visas puses būs apmierinājušas. Neviena nav īsti apmierināta ar šo rezultātu, bet nu tāds ir šis saruna rezultāts. Tas ņems vērā nepieciešamību apkarot ietekmi uz vidi un ļaus mums pāriet uz tādu labāku nākotni. Nedrīkstam aizmirst šo lielāko kopainu. Enerģijas savienība ir viena no priekšādātā Junkera vīzijas elementiem. Un kā stratēģijai, tai ir vajadzīgs pārējais posms arī Eiropas enerģijas sistēmai. Laika gaitā mums jāatstāj aiz sevis ir šī nozara, kuras pamatā ir fosilās degvielas. Nedrīkstam pieļaut šos novecojušos biznesa modeļus, nedrīkstam ļautiem turpināties, nedrīkstam pieļaut to, ka process joprojām ir atkarīgs no piegādes no piedāvājuma puses, ka tā ir tā puse, kas visu procesu regulē. Atjaunīgo enerģijas resursu pakotni komisija liks priekšā, un tas nāks kā daļa no integrētas politikas visam šim laikposam līdz 2020. gadam. Kā jau tika norādīts, tad, kad šāda integrēta pieeja anjaunīgiem energoresursiem tiks īstenota, tad mēs varēsim ļoti labi arī apkopot situāciju un mācīties no pašreizējās situācijas. Torvalda kungs, lūdzu. Priekšsādātāji, paldies. Komisārs Kaņetas kungs, arī jums paldies. Klausoties debatēs šeit parlamentā, varam secināt, ka reizēm tas ir tā, it kā mēs skatītos Sergio Leonas filmu Dažiem te viss ir melnbaltās krāsās, un um, dažiem vienkārši gribas katreiz vēl kaut ko vairāk. Nu, vienā ziņā vi, tomēr bija zinām vienotība. Visi tie, kas šeit runāja, lielākoties ir uz tās pareizās taciņas. Ir skaidrs, ka mēs visu ar šo direktīvu neesam sakārtojuši. Bet ir arī lietas, ko mēs nemaz no šejienes sakārtot nevaram komisārs Kaņete, manuprāt, būs atkal pie mums pavisam drīz. Nu, pēc kādiem diviem gadiem mēs vēlreiz runāsim par visu šo pašu jautājumu, ne tikai enerģijas savienības izveidas dēļ, bet tāpēc, ka tehnoloģija attīstība virzīsies uz priekšu, tā ir ļoti strauja un mēs pat šobrīd vēl pat iedomāties nevaram, kas tiks izgudrots rīt, kādas iespējas tiks piedāvāts pēc diviem, trim gadiem. Bet vienu lietu man šķiet mēs tomēr esam sakārtojuši. Un ar to es domāju faktu, ka Lūk Mazraugs Tjelnerkungs teica, mēs esam nodrošinājuši stabu, stabilus spēles noteikumus. Mēs esam devuši signālu, ka Eiropas Savienība vēlas stabilus noteikumus rūpniecībai. Jo, ja tādu nebūs, tad arī visa šī straujā tehnoloģiskā attīstība neko nedos. Jo tad tikai radīsies risks, ka nozara faktiski pārvietosies uz citurienu. Es domāju, ka šo lietu nu, mēs esam sakārtojuši un te esam rīkojušies pareizi. Bet, nu, daudzās citās lietās jāsaka, jautājums nav tik viennozīmīgs. Kaņets kundz, protams, ir nedaudz uztraucies, tā, un viņam ir viss pamats satraukumam. Uh, pirms, kā jau teicu, pēc pāris gadiem jūs būsiet atkal pie mums un mēs centīsimies labot tās problēmas, ko būsim radījuši ar šodienas lēmumu pieņemšanu vai ambīciju trūkumu. Jebkurā gadījumā liels paldies visiem par ārkārtīgi interesantajām debatēm. Nu, cīņa turpinās. Paldies! Gracias, señor ponente, y enhorabuena. Liels paldies referentam, saka priekšādātājs, un apsveicam. Debats par šo jautājumu ir noslēgušās, balsojums notiks 12.30. Bien, el siguiente punto del orden del... Lieliski, nākamais darba kārtības jautājums šorīt ir ieteikums otrajam lasījumam.